E, Krāmera ziņojums Eiropas transporta tehnoloģiju stratēģija ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanai nākotnē. Un tagad vārds referentam. It's okay. Ah. Mika. Herr Präsident, liebe Kolleginnen! Priekšsēdētāja kungs, mīļie kolēģi, kolēģis, vispirms sirsnīgs paldies ēnu referentiem. Mēs ļoti veiksmīgi sadarbojāmies un sasniedzām labu rezultātu, rezultātu kas guva plašu atbalstu komisijā. Iniciatīvas ziņojums ir reakcijas uz komisijas paziņojumu par pētniecību un inovācijām un Eiropas modelitāti. Eh, tāpat arī Eiropas stratēģijas te, satiksmes tehnoloģiju kontekstam. Mēs bijām visi vienisprātis, ka līdzinājā sistēma ir nepietiekama un to ir nepieciešams uzlabot. Ziņojumā mērķis ir uh, Eiropas uh, politiku uh, savietot kopā ar klimata un aizsardzību, vidas aizsardzības uh, politiku. Mēs negribam, lai pētījumi nenotiek dubulti, kas daudzkārt notiek notiek. Mēs gribam samazināt birokrātiju, lai arī mazajiem vidējiem izņēmumiem būtu vieglāk piekļūt Eiropas naudai. Tāpat mēs vēlamies stiprināt pārobežu projektus. Ja mēs skatāmies uz Eiropas dzelzceļu telpu, tad tas ir lupatu deķītis un caurumi ir taisni uz eh, robežām. Tas nozīmē, ka Eiropas pievienotā vērtība, kuru veidojam 20 gadus, vēl nav sasniegta. Un, protams, ka mums ir ir eh, jāsaprot, kas ir novatoriski risinājumi. Te ir runa gan par tehnoloģiju, gan par cilvēku attieksmi. Tas ir iespējams. Mēs redzam, ka automašīnas īpašums vairs nav tik svarīgs kā 50. un 60. gados, bet gan izmantošanas jautājums. Kā mums to sasniegt? Eh, politika, kas ir neitrāla pret eh, tehnoloģiju, ietekmē visu dzīvi. Mēs nevaram izvēlēties tikai atsevišķus segmentus elementus, piemēram, elektromobilitāti. Elektromobīlim priekšrocības ir tikai tad, ja tas iedekmē visu ciklu - ražošana, izmantošana, pārstrāde. Tie ir eh, punkti, kas jāskata kompleksi, un šeit mums ir daudz darāmā. Tāpēc mēs bijām vienisprātes, ka tehnoloģiju neutralitāte ir svarīga. Eh, mums interesē rezultāts. Eh, protams, es pats neesmu inženieris un arī ēnu referenti, ne. Bez tam Eiropas Savienības institūcijām ir jārāda paraugs. E, viņu mobilitātes dienestiem ir jākļūst ilgtspējīgākiem. To mēs varam mācīties, e, pielietojot klusākas e, automašīnas ar mazākām kaitīgām emisijām. Mums vajadzētu Eiropas Savienībā datu bāzi, kas nāks par labu caurspīdīgumu un efektivitātei. Tāpat ir svarīgi integrēt satiksmes operāciju operatorus un visus dalībniekus, kājām gājēju, velobraucēju un autobraucēju. Mums ir jāskatās kontekstā nevis no punkta līdz punktam, bet mums ir jārīkojas kā Šveicei, kas domā par visu ķēdi no durvīm līdz durvīm. Mēs esam vienisprātes, kas drošība un, uh, ir ņemta vērā pārāk maz. Esmu gandarīts, ka runājot par trokšņa samazināšanu bijām vienisprātes. Pirms diviem, trīs gadiem situācija vēl bija citādāka. Mēs zinām, ka dzelzceļam, vidēji draudzīgajam dzelzceļam Eiropā ir nākotne tikai tad, ja tiek atrisināt arī tropšņa problēma. Tas ir iespējams. Pirmie pētījumi liecina par to, ka ja mēs uh, uh, uzlabojam uh, pamatni, tad 80% uh, preču vagonu uh, saržos uz pusi mazāk troksni. No otras puses ir 10 miljardi eiro eh, trokšņu izolējošajām sienām. Tas nozīmē, eh, ja mēs ķersimies pie cēloņa, tad mēs eh, izveidosim situāciju, kur ieguvēji ir visi. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Man ir pieteikušies četri runātāji, un tagad sāksim ar bankiru. elnök úr! a jelentés. Liels paldies! Es gribēju šeit izcelt divus punktus un īsumā izteikties. Vispirms, sabiedriskais transports. Es saprotu, ka tas ir ārkārtīgi būtiski un tāpēc šeit ir ļoti svarīgi domāt par intermodālu mezglu izveidi ir jāveido šādi mezgli, lai izvairītos no gaisa pieskār, piesārņošanas. Arī elektrobusu izmantošana vai tādu sabiedriskā transporta līdzekļu izmantošana, kas darbojas ar gāzi, būs jā, tai jābūt prioritārai. Otrakārt, ziņojumā tiek likts akcents uz to, ka transporta līdzekļiem būtu jābūt e, drošiem un veselīgiem, un varbūt pat e, jāsa, tie jāsaista ar pasažieru pašu kustēšanos, ar velosipēdiem vai pat uh, e, iešanu kājām. Paldies, priekšsēdētāji. Nākošais runātājs Daņšiel īstenojot stratēģiju attiecībā uz transporta tehnoloģijām, lai veidot noturīgu mobilitāti pieprasa izveidot labākus transporta tīklus, kas saist reģionus un labākus transporta tīklus Eiropas līmenī. Tas ir nepieciešams ne tikai, lai varētu veicināt eh, darba spēka mobilitāti, bet arī, lai mazinātu atšķirības attīstībā starp reģioniem, starp reģionu savienojumu un pārobežu savienojumiem. Tiem ir jākļūst par prioritāti ir nepieciešams vairāk investēt transporta inovācijās, un tas attiec uz visām dalību valstīm. Tāpat ir regulāri un bezmaksas jāinformē reģionālās pašvaldības, lai tās labāk izmantot pieejamos Eiropas fondus. Bilbao. Nākošais runātājs Bilbao. Runātājā Bilbao. Gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Krāmerkungs, paldies par darbu jums, jūsu darba grupai ir bijis eh, un ir liels prieks sadarboties ar jums pie šī ziņojuma par inteliģento transportu, jo tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai varētu mainīt Eiropas pilsoņu mobilitāti. Mēs eh, ceram iesaistīt, piesaistīt vairāk lietotāju, kā arī uzlabot eh, Eiropas nākotnes inteliģēta transporta plānus un arī panākt attieksmes maiņu, eh, ko, eh, kur varētu piesaistīt labāku tehnoloģiju izmantošanu. Tāpat arī pašvaldībām, vietējā līmeņa valdībām ir jāizmanto e, e, inovācijas e, ikdienas līmenī, lai uzlabotu Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvi. Tāpat arī tādā veidā mēs varēsim panākt mentalitātes maiņu. Tāpat arī mēs lūdzām homoloģēšanas līmeņa iestādēm lielāku fleks, elastību, lai visi administratīvie procesi notiktu ātrāk tālāk, lai varētu ņemt vērā visas iniciatīvas, lai varētu visefektīvākajā e, veidā izmantot transporta līdzekļus, gan elektrotransporta līdzekļus, trīs divriteņus un citus. Paldies! Nākošais runātājs Ferreira. Obrigado. Paldies, priekšsēdētāji! Inovācijas ir ārkārtīgi būtiskas lai varētu izveidot eh, drošāku, inteliģentāku transportu sistēmu, lai nodrošinātu uh, eh, doturīgu mobilitāti. Diemžēl vairāk nekā 60 eh, pa, punktos šajā ziņojumā netiek ņemta daudzu dalību valstu realitāte. Ar Eh, eh, ar kuru saskaras transporta sistēma šajā valstī, piemēram, Portugālē, trojkas darbību eh, iespaidā. Portugālē pat 20% ir samazinājis transporta pakalpojumu apjoms, ir kritusies pakalpojumu regulātāte, ir pieaugusi cena. Uh, un tiek uh, bieži vien veicināta individuāla transporta izmantošana, pieauga enerģijas patēriņš, un tas viss e, apdraud šī ziņojuma noturīgumu. Tomēr visi šie skaistie ieteikumi par noturīgumu ir tie e, kas izskanēja pret sabiedrisko transportu. Varbūt mēs varētu ņemt vērā šī transporta pretrunas. Paldies, un, paldies, un tagad došu vārdu viceprezidentei. Paldies, priekšsādātāji! Komisija gribētu pateikties eh, referentam Krāmera kungam un Trānu komitejai, kā arī visam parlamentam par to, ka esat atbalstījuši mūsu priekšlikumu izpēti un inovāciju izvirzīt uh, transporta dienas kārtības uh, vīrs uh, priekšplānā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Liels paldies arī par daudzajiem ļoti konkrētajiem ierosinājumiem un rekomendācijām. Komisija ar tiem iepazīsies, un mēs noteikti daudz no tiem ņemsim vērā, jo tie mums ļaus izvēlēt, eh, īstenot uh, transporta dimensijas izaicinājumus uh, eh, programmā apvārsnes 2020. Un, uh, domāt par to, kā izveidot vēl vairāk lietotājiem draudzīgu, ilgspējīgu un viedu sistēmu, lai tā būtu arī visiem pieņem. Liels paldies par šiem priekšlikumiem. Liels paldies, komisārs Konze. Līdz ar to apspriešanu esam pabeiguši. Balsošana ir paredzēta rītdien 12. Nākamais punkts darba kārtībā ir kolēvas kekušas ziņojums par kohezijas politikā paredzēto energoefektivitātes veicināšanas pasākumu īstenošanu un ietekmi. Un